nav, tad uzskatām protokolu par pieņemtu. Un tagad pievērsīsimies Sala Franks kunga ziņojumam par Eiropas Savienības īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos. Sala Franks kungs, jums vārds uz četrām minūtēm. La... Priekšēdētāja, augstās pārstāvis kundze, dāmas un kungi, neraugoties uz finanšu krīzi, mēs nedrīkstētu aizmirst, ka Eiropas kopējā māja balstās uz vērtībām, uz mieru, uz sapratni, saskaņu, samierināšanos un arī cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanu. Tās sakņojas Eiropas Savienības mantojumā. Turklāt tas ir iekļauts arī Lisabonas līgumā un pamatiesību hartā. Institūcijās un Eiropas parlaments droši vien ir tā institūcija, kas visvairāk dara pamat tiesībās un brīvībās. Mēs esam ļoti aktīvi ciņā par uh, cilvēktiesību īstenošanu. Tas nav atkarīgs no konkrēts valsts vai reģiona vai kontinenta, tam ir universāla daba. Šī iemesla dēļ Eiropas uh, parlaments un vicepriekšsēdētāji, mums ir arī cilvēktiesība apakškomiteja, mums ir arī demokrātijas un vēlēšana novēršo, novērošanas darba grupa, un mūsu darba kārtībā vienmēr ir uh, sadaļa, kas ir saistīta ar rezolūcijiem, lai aizstāvētu cilvēktiesības. Eiropas parlaments ir iedimnājis uh, Saharova balvu par domas brīvību. Tas cīnās par mieru, toleranci un uh, mierīgu tautu līdzās pastāvēšanu. Priekšādātais kundze, tādēļ es ar lielu prieku jums prezentēju šo ziņojumu. Runa ir par uh, ieteikumu padomē par Eiropas Savienības īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos, bet pirms gribētu pateikties par uh, veikto darbu sagatavošanā, ko ir veikusi mana politiskā grupa, un arī par to darbu, ko ir veikuši citas politiskās grupas. Viens aspekts ir īpaši svarīgs augstās pārstāvis kundze. Tur ir runa par uh, īpašās eh, pārstāves eh, mandātu, ir eh, jādara viss, lai tiktu stiprināta demokrātija, starptautiskie standarti. Šim pārstāvim ir jācīnās par to, lai tiktu likvidēts nāves sots. Un lai varētu brīvi darboties cilvēktiesību aktivisti, runa ir par to, ka šis pārstāvs cīnītos pret spīdzināšanu, uh, par eh, minoritāšu aizstāvību, sieviešu aizstāvību, bērnu aizstāvību un uh, cīņu pret jebkādu veidu diskrimināciju būtu svarīga. Šim uh, Eiropas Savienības pārstāvim, īpašiem pārstāvim ir uh, tieši jāsadarbojas ar uh, parlamentu un uh, citām institūcijām. Īpašiem pārstāvim ir jābūt uh, caurskatāmam savā rīcībā, elastīgam jārīkojas saskaņoti. Tā ir jābūt personai, kurai ir attiecīga pieredze un atbilstošas kompetences, kas ir starptautiski atzīta un kurā ir pieredze cilvēktiesību jautājumos. Ir ļoti svarīgi augstās pārstāvis kundze, ka šis parlaments nevēlas uh, uzurpēt uh, vāru par to, uh, kā iecelt šo personu, jo tas ir īstenībā augstās pārstāvis uzdevums. Bet ir ļoti svarīgi, ka šī iecelšana, īpašā pārstāvja iecelšana ir ļoti būtisks jautājums, un tam ir jānotiek pamatoties uz savstarpēju uzticību un pamatoties uz uh, Eiropas parlamenta rezolūciju. Protams, ka šai personai tā būs ļoti saskatāma starptautiskā līmenī. Uh, Un tā ir jābūt ļoti aktīvai personai. Tā būs persona, kas cīnīsies par cilvēktiesību ievērošanu. Paldies tagad vārds augstajai pārstāvēji. Um, with... Vispirms es vēlētos teikt, ka es piekrītu Salas Franks, eh, Sala Franks kungam. Uh, Es priecājos par to, ka um, mums ir iespēja runāt par šo jautājumu un par cilvēktiesību jautājumu šajā parlamentā. Kā jūs zināt, tā ir viena no manām galvenajām prioritātēm, un es tik tiešām priecājos par iespēju turpināt šīs diskusijas. Es vēlētos arī pateikties Al Franks kungam par darbu pie šī ziņojuma. Rekomendācija, kas, ja ieteikums, kas ir uh, Eiropas parlamentā, ir uh, ļoti nozīmīgs solis, lai ieceltu īpašo pārstāvi Un es uh, dodu uh, brīvu vaļu Eiropas parlamentam uh, vadīt šo darbu. Un šobrīd mēs esam sanākuši, panākuši to brīdi, kur mēs varam beidzot iecelt šo cilvēku. Es uh, arī apsveicu par uh, balsojumu iznākumu komitejā. Uh, Protams, tas viss izriet no plašām konsultācijām, un um, mans dienests ir saņēmis ieteikums gan no parlamenta, gan dalībvalstīm, gan nevalstiskajām organizācijām, gan arī no komisijas un um, padoms. Un tas uh, viss uh, atspogļojas arī uh, mandātu priekšlikumā es iesniedzu uh, padomē. Uh, Šim mandātam ir jābūt plašam un eh, fleksiblam. Es vēlētos, lai šis augstais pārstāvis eh, strādātu pie prioritātēm, lai viņš sadarbotos ar, ar attiecīgi eh, visiem tiem, kas cenšas panākt nāvis sodu atcelšanu, cilvēku tiesību nodrošināšanu sievietēm, bērniem, un tas viss ir jāpanāk sadarbojoties Eiropas Savienības institūcijām un, protams, cieši sadarbojoties arī ar Eiropas Savienības ārējās rīcības dienestu. Šis mandāts būs uh, garāks nekā sākotnēji paredzēts, un pirmo reizi Eiropas eh, Savienība būs iecēlus tematisku īpašo pārstāvu, un tāpēc es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi panākt to, lai šis mandāts būtu pietiekami ilgs, lai varētu sākt strādāt pie jautājumiem, kas ir ilgtermiņa jautājumi. Es esmu pārliecināta, ka eh, šim cilvēkam būs ievērojama pieredze un arī zināšanas reāla pieredze cilvēktiesību jautājumos un uh, plaši izpratni par Eiropas Savienības politiku. Dalībvalsts ir izvirzījušas lieliskus kandidātus, un es uh, ar prieku raugos uh, uz to brīdi, kad mēs varēsim iecelt šo cilvēku. Īpašais pārstāvs būs ļoti svarīgs uh, um, sarunu partneris ar šo parlamentu. Es uh, ceru, ka šis cilvēks varēs regulāri tikties ar Eiropas parlamentu pārstāvjiem, un īpašais pārstāvis noteikti dos papildus pievienoto vērtību tā darbam, ko mēs veicam, vadot cilvēktiesību, vadot cilvēktiesību dialogus un strādājot pie tiem jautājumiem, eh, kuri mums ir svarīgi komunikē un uh, diplomātiskais darbs būs ļoti nozīmīgs, lai nodrošinātu to, ka um, šie jautājumi tiek ņemt vērā daudzās Eiropas Savienības politikas jomās. Es personīgi uh, būšu ļoti cieši iesaistīts šajā, šajā darbā, bet turpmāk vēl būs papildus augst līmeņa ekspertu atbalsts mūsu komandai Briselē. Un Daži uh, no tiem cilvēkiem, kas ir paveikuši lielisku darbu pēdējo gadu laikā, ir kopā ar mani šeit. Protams, ka šis īpašais pārstāvs ierakstās uh, plašākā uh, kopīga pasākuma kopumā, strādājot pie cilvēktiesībām, sagatavošanas. Uh, sagatavošanas darbā mēs, protams, esam saņēmuši atbalstu no Eiropas parlamenta un uh, arī man dienestu pārstāvjiem un uh, viedokļu apmaiņa ir notikusi pavisam nesen. Uh, man dienestu pārstāvs tikās ar uh, parlamentu darba grupu Lohpīlers kundzes vadībā. Es ceru, ka šie kontakti turpināsies un ka tā būs parasta prakse, lai mēs izveidotu visaptvarošāku pieju attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātijas jautājumiem. Es ceru, ka šīs process būs iekļaujošs un tas dos uh, visām iesaistītajām pusēm eh, dot savu pienesumu, definējot mūsu nākotnes prioritātes. Priekšsēdētāji, es vēlreiz vēlētos pateikties Sala Franks kungām par ziņojumu. Paldies augstajai pārstāvēji un tagad došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Vispirms Prēdis kungām vārds uz pusotru minūti. Liels paldies! Drepturile omului sunt valori pe eh, ir, līgums ir pavisam skaidrs un cilvēka tiesības ir viena no tām vērtībām, uz kurām balstās Eiropas Savienība. Tāpēc tās ir svarīgas mūsu attiecībās ar trešām valstīm. Es atceros, ka Aštons kundze sāka savu darbu, paziņojot, ka cilvēktiesības būs viens, viena no prioritātēm um, ārējās politikas jomā. Uh, Tie pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienība eh, cenšas aizstāvēt eh, cilvēktiesības, nav harmonizēti, un eh, par to kritika ir tikusi izteikta jau iepriekš. Eiropas Savienības īpašā pārstāv cilvēktiesību jautājumos iecelšana nozīmē, ka mēs vēlamies nostiprināt konsekvenci no Eiropas Savienības puses šajā jomā, un mēs apsveicam šādu iniciatīvu. Bet eh, no otras puses, ja mēs uzskatām cilvēktiesības par īpašu jomu, ja mēs eh, tās eh, ņemam vērā tikai savos īpašajos dialogos, tad es domāju, ka mums neizdosies sasniegt savus mērķus. Arā pavasars mums atgādināja par to, ka cilvēktiesības ir pasaules mēroga vērtība, un mēs saprotam, ka ik viens individs vēlas, lai viņa individuālās cilvēku tiesības tiktu ievērotas. Es uzskatu, ka eh, šim īpašajam pārstāvim būtu jāveic uh, savu pienākumu tā, lai tas uh, dot labumu Eiropas Savienībai, un es esmu pārliecināts, ka dalību valstīm būtu arī jāveic uh, savu pasākumu saskaņā ar uh, līgumu. Paldies! Hovit kungs nav zālē, viņam tiks dots vārds vēlāk, ja viņš ieradīsies, un tagad vārds Donska kungam uz divām minūtēm. Yeah, thank you, Madam President, thank you. Paldies, priekšsēd, paldies, augstās pārstāvs kundze. Es īpašā pārstāva nozīmēšana cilvēktiesību jomā eh, sen ir bijusi Eiropas parlamenta strateģis mērķis, tādēļ esam ļoti priecīgi, ka drīz šī nozīmēšana notiks un mēs gaidām savu kopdarbu ar eh, nozīmēto personu. Tādējādi izdosies nodrošināt, ka Eiropas eh, Savienības ārpolitikā uh, ārējās darbības dienas darbībā cilvēktiesībām vēl vairāk, eh, lielāka loma tiks piešķirta. Un eh, tomēr šim pārstāvim nāksies atrast savu vietu eh, sarežģītā institucionālā struktūrā. Un uzdevumi ir ļoti daudz, tādēļ nozīmētāji personi nevajadzēs sākt darboties tūlīt pat. Gaidot šīs pēcpusdienas debates, man ir arī jāuzsver, ka cilvēktiesība situācija Tibetā pelna īpašu uzmanību sirdsapziņas brīvība un izpausme brīvība ir ļoti eh, tuvu manas politiskās grupas uh, sirdī, un tādēļ uh, nevar būt tā, ka uh, mūkus vajā Ķīnas varas iestādes. Mēs esam nobeždījušies par uh, vajāšanu pastiprināšanos, un iespējams, ka nāksies īpašu ES emisāru sūtni Tibetai nozīmēt. Uh, pat laban Eh, tiek pārskatīta cilvēktiesība stratēģija Eiropas Savienības, eh, kur mēs skatāmies, kā savu potenciālu ma, eh, pēc iespējas palielināt, lai būtu vēl efektīvāk pasaules līmenī. Uh, Politiskās grupas gatavojas arī e, sadarboties, izstrādājot e, starp institūciju dokumentu, e, vienotu deklarāciju, kas atspoļot ES konsensus par kopiem principiem attiecībā uz mūsu ārpolitiku tieši cilvēktiesību jomā, tādēļ iedzīmējot mūsu vīziju par cilvēktiesību veicināšanu visā pasaulē, veicot mūsu mēģi panākšanu. Tikai tad mēs spēsim būt tiešām efektīvi, kā Eiropas Savienība, ja mēs varēsim sadarboties veiksmīgi viss iestādes Eiropas Savienības, kas strādā cilvēcību jomā. Paldies, Donska kungs, un tagad Tavāresa kungam divi ar pus minūtes. Paldies, pre, augstās pārstāvs kundze. Eiropas parlaments jau gadiem ilgi iestājas pār īpašā pārstāvja cilvēktiesība jomā nozīmēšanu. Mēs esam, tas ir bijis tāds kā mūsu maratona uzdevums, un tagad esam šī maratona skrējiena pēdējā e, taisnē. E, ja viss ies tālāk glūdi, e, tad uh, jau drīz mums šis pārstāvs būs nozīmēts. Un tad, protams, mums būs arī jāturpina citīgs darbs, lai šis pārstāvs varētu savus uzdevumus pildīt veiksmīgi. Kolēģis Salafranka ir sagatavojis ziņojumu, viņš ir arī uh, paudis savu attieksmi par e, šī pārstāvju uzdevumiem, un šeit mums ir arī diezgan plaša vienprātība. Mēs negribam radīt tādu kā geto, cilvēktiesību geto, tātad īpaši jomu, kura strādā ar cilvēktiesībām un citādi e, par tām tiktu aizmirsts. Nē, mēs vēlamies, lai cilvēktiesības. Uh, būtu priekšplānā visās ES e e, ārpolitiskajās aktivitātēs, visos mūsu nolīgumos un tam līdzīgi. Tātad vēlreiz pauž savu prieku par to, ka mēs esam nonākuši maratona skrējienu finišu taisnē. E, Eiropas saimnības īpašais sūdzes cilvēktiesību jomā es gribētu sadzirdēt, jūs skaidri atzīm, ka šis pārstāvis Eh, tiešām eh, būs atbildīgs Eiropas parlamenta priekšā. Nekur tas nav pietiekoši skaidri definēts, un tā tas nedrīkstētu būt. Es domāju, ka šim pārstāvim ir jābūt eh, cita starpā atbildīgam Eiropas parlamenta priekšā. Lūdzu, gādājiet par to. Un tālāk mēs vēlētos arī, lai tiktu izveidot kontaktgrupa cilvēktiesību jomā augstā pārstāve to ir pieminējusi, es domāju, ka tā tiešām ir jāizveido. Paldies, eh, Tavareš kungs un tagad Hauita kungs, kas nu pat ir ienācis zālē. Jā, priekšsēdz kundze, eh, augstā pārstāve, atvainojiet, ka es nokavēju debatu sākumu, bet es gribu ļoti sirsnīgi uh, atbalstīt jūsu soļus, ko esat spērusi eh, es īpašā pārstāvu nozīmēšanās jūtīsību jomā. Eh, esmu pārliecināts, ka tas ir ļoti svarīgs joms. Tas ir pirmais eh, tematiskais Eiropas ārpolitikas pārstāvs, kas jebkad ir nozīmēts. Tātad mēs esam vienmēr jau sacījuši, ka cilvēktiesības uztver nopietni, un lūk, šeit ir konkrēti soļi, kas to arī apliecina. Tādējādi mēs arī stiprinām savu apņēmību eh, darboties cilvēktiesību jomā, kas papildina arī Solānas kunga īpašo e, pārstāvi, kas senāk bija, un šis pārstāvs strādās tātad ar komisiju, ar padomi, un droši vien arī ar padomes ceru. E, Es neatkārtošu to, kas ir ierakstīts rezolūcijā un līdzinēs debatēs, kas izskanēja, bet es vēlos, lai šis pārstāvs būtu ļoti augsta līmeņa, ar augstu redzamību, eh, reprezentējot Eiropas parlamentu, Eiropas uh, Savienību, uh, eh, āno cilvēktiesību padomē, aktīvi līdzdarbojoties starptautiskā krimināla tiesā, lai viņš tur būtu liels spēlētājs Eiropas vārdā. Tas būs ļoti svarīgi, lai uh, mūsu vēstījumu cilvēktiesību jomā būtu tikt sadzirdēt vairāk, tas būs līdzīgi kā ASV ārlietu ministrijas cilvēktiesība īpašā sūkņa darbs eh, mūsu Eiropas Savienībai, un tiešām es vētos, lai šis nebūtu vienkārši kārtējais politiski nozīmētais cilvēks, bet kāds, kurš ir eh, ļoti plaši pazīstams cilvēktiesībās, cilvēktiesību jomā, un eh, šis uzdevums ir, protams, pirmkārt jūs augstās pārstās eh, rokās, bet es vēlos redzēt šeit personu, kas ir ar ļoti nopietņamam, ļoti augsta līmeņa pieredzi cilvēktiesību jomā ar augstām kvalifikācijām juridiskajā plānā. Un es aicinu augsto pārstāvu piešķirt šīs personas nozīmēšanai visaugstāko prioritāti. Tagad ir zilās kartīts jautājums eh, no Dārtmas kunga. Vai jūs pieņemsiet šo jautājumu? Dārtmas kungs, lūdzu. Haut kungs, jūs laikam ļoti kvēli atbalstiet politisks amatpersonas, vai jūs sacīt, ka augstās pārstāvis pašas iecelšana bija politiska, jeb šo tā tāda nebija? Hauit kungs. Iegodoties kungs sadzirdēja man runu, tad es runāju pret uh, politisku amatpersonu eh, no, eh, nozīmēšanu, bet, nu, ja jau viņš arī manā runā neklausījās, tad laikam vispār tā ir tāda viņa īpatnība. Nākamais runātais bilans. Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēku eh, tiesība aizstāvēšana ir viens no uzdevumiem, kurus mēs uzņēmāmies tad, kad kļuvām par Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs sadarbojamies ar daudzām valstīm un bieži vien saskaramies ar diskriminācijas uh, gadījumiem un cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ir jo īpaši nozīmīgi tad, kad runa ir par mūsu kaimiņu valstīm, jo bieži vien runa ir par valstīm, kas cenšas kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Es domāju, ka mums ir jānodrošina tas, eh, ka tiek ievērot uh, pilsoniskā ekonomiskā un politiskā brīvība šajās valstīs. Viens no piemēriem ir eh, Baltkrievija. Arī daudzās citās eh, bijušajās padomju savienības republikās tiek eh, pārkāpt starptautiskie cilvēktiesību standarti. Bieži vien tas ir iepriekšējo gadu mantojums, bet dažkārt arī demokrātiski ievēlēta valdība uh, ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras. Tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams stingra rīcība, lai nodrošinātu šo standartu ievērošanu šajās dalībvalstīs, šajās valstīs. Es domāju, ka īpašā pārstāvi iecelšana e, mums varētu palīdzēt īstenot šo uzdevumu, bet es domāju, ka šiem pārstāvim būtu jāsadarbojas arī ar augsto pārstāvi uh, ārlietās jo, un Eiropas parlamentu, jo tas nodrošinātu konsekvenci mūsu politikā. Es domāju, ka cilvēktiesības nozīmē arī tiesības eh, dzīvot eh, tradici tradicionālās ģimenēs, un es domāju, ka mums ir jā, jāvēršas arī eh, pret cilvēktiesību pārkāpumiem, kas balstīti uz citiem apsvērumiem. Tagad vārds Dārtmut kungam. Paldies, priekšsēdētāji cilvēktiesības vai, vai necilvēktiesības. Vai šis cilvēks atkal eh, saņems iespēju baudīt apmaksātas uh, brīvdienas? Mēs zinām, ka tas, ko Eiropas Savienība dēvē par cilvēktiesībām, eh, novad pie tādām sakām, ka mēs apvienotajā karalistē nevaram aizsargāt sevi mm, no ekstrēmistiem. Es vēlētos pieminēt kādu gadījumu Andriju Semju, kas ir 18 gadus vecs, kurš tika aizturēts uh, Grieķijā un tika turēts apcietinājumā gandrīz 3 gadus. Pēc šiem trim gadiem uh, viņš tika atbrīvots. Runa bija par to, ka tika pieļaut kļūdu nosakot viņa identitāti. Runa ir par ļoti daudziem šādiem uh, pārpratumiem, 700 gadījumiem. Mēs visi esam pakļauti šādam riskam, tāpēc es ierosinātu pavisam mierīgi eh, atrisināt cilvēktiesību jautājums eh, pašu mājās, pirms mēs cenšamies aizstāvēt cilvēktiesības citur. 2010. gada martā bija kāds bija kāds gadījums, bet no tā mēs neko nesam mācījušies. Paldies! Dārtmut kungs, vai jūs uh, atbildētu uz jautājumu zilās kartītes ietvaros? Senklērs kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uzzināt, ko kolēģis domā par Hovita uh, kunga atbildi. Viņš patiesībā neatbildēja uz jūsu jautājumu. Ja šai, šim parlamentam vispār ir kāda ticamība. Eh, ja ir iespēja uzdot šo jautājumu, tad ir jānodrošina arī tas, lai tiktu atbildēts uz šiem jautājumiem. Runa ir par politisku iecelšanu, arī Aštons kundzes iecelšana ir bijis politisks solis. Tavares kungs, jūsu jautājums? Paldies. Um, Dārtmu kungs, es redzu, ka jūs satrauc tas, kādos apstākļos strādās šis īpašais pārstāvs. Es dodu jums iespēju uzlikt austiņas, lai jūs dzirdētu uh, jautājumu. Tātad, jūs satrauc tas, kādos apstākļos strādās šis uh, īpašais pārstāvs. Un mans jautājums būtu, vai jūs satrauc arī tas, ka nav paredzēts pienākums atskaitīties parlamentam. Es gribētu zināt, ko jūs domājat par to. Dārtamat kungs, lūdzu atbildēt uh, Tavares kungam. Es vēlētos atbildēt arī uh, Sinklērs kundzei. Havit kungs acīm redzot uzskata, ka uz viņu uh, neatiec uh, parastie pieklājības un politikas noteikumi. Uh, Kas attiecas uz Tavares kunga jautājumu, es eh, pieļauju, ka mūsu domas nav viensprāts lielākajā daļā jautājumu, bet Tavares kunga noteikti pārsteigs tas, ka es pilnībā piekrītu tam, ka ir nepieciešams atskaitīties, ir nepieciešama atklātība, un patiesībā ir ir tā, ka Eiropas Savienības institūcijās nav pienācīgas uh, caurskatāmības atklātības, Covid kungs, lūdzu jums vārds. es eh, vēlējos eh, būt eh, pieklājīgs un izturēties pieklājīgi attiecībā uz visiem kolēģiem, kas atrod šeit zālē, un es nevēlētos runāt tagad par uzsākt iekšpolitiskas debats, kas attiec uz apvienoto karalisti. Tagad vārds nākamajam runātājam, Haģi Džordžu kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Īpašā pārstāv cilvēktiesību jautājumos iecelšana varētu uh, būt uh, ļoti nozīmīgs solis pareizajā virzienā. Protams, ja mēs ņemam vērā vairākus aspektus. Vispirms jau tas, kāda būs šī cilvēka atbildība attiecībā uz Eiropas parlamentu. Otrakārt, kāda būs šī cilvēka rīcības brīvība? Kāds būs viņa mandāts? Eiropas Savienībai ir jācenšas panākt to, ka cilvēktiesība jautājums ir ļoti nozīmīgs jautājums uh, cilvēces nākotnē, bet, lai to nodrošinātu, ir jāsaprot, ka nevar būt tā, ka dažādās politiskās intereses ietekmē uh, mūsu rīcību cilvēktiesību jomā. Ļoti svarīgi ir raudzīties uz to, lai um, šis cilvēks tiktu iecāts pienācīgi. Ir jāraugās arī uz to, kā cilvēktiesības, cilvēktiesība ievērošana tiks nodrošināta visā pasaulē. Tāpat ir ļoti nozīmīgi paraudzīties uz to, kāda ir cilvēktiesību pārkāpuma Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies, un tagad vārds Senklērs kundze uz pusotru minūti. Pirmkārt, priekšsēdus kundze, es uzdevu jautājumu, un e, e ja arī jūs to nepamanījāt, un tagad man runa 1000. 776. gadā Thomas Jefferson institucionalizēja cilvēktiesības ASV uh, neatkarības de deklar deklarācijā, un šodien cilvēktiesības visā pasaulē uh, tiek īst, uh, tiek aizstāvēts arī manā valstī, to dara tiesaidmistība, bet Eiropas Savienībā acīm redzot, to īpaši nepietiek. Augstā pārstāvēlas nozīmē īpašo pārstāvu cilvēktiesību jomā, kurai būtu savu darbinieku un e, savs budžets. E, Senklērs kundze, e, tūkojumam būtu nepieciešams, ja jūs runātu lēnāk, pretējā gadījumā nav iespējams e, tu, pārtūkot jūsu teikto. Lūdzu, turpiniet. Būtu vienkāršāk tūkot jūsu teikto, vai jūs varētu runāt lēnāk. Senklērs kundze, es atvainojos, bet es nezinu, cik tālu es savā runā esmu tikus, vai es varētu sākt vēlreiz. Lūdzu, saka priekšsēdētāji. 1776. gadā Tomas Jeffersons institucionalizēja cilvēktiesību koncepciju ASV neatkarības deklarācijā. Šodien ASV vēstniekiem visā pasaulē ir atbildība par šīs koncepcijas aizstāviešanu vienalga, kurā vietā tie ir nozīmēti manā valstī apvienotā karalistē. Eh, Tieslietu ministrija eh, gādā par cilvēktiesību lietām, taču ar to viss, atsimizot, Eiropas Savienībā nepietiek. Referents prasa nozīmēt īpašo pārstāvu eh, šajā jomā ar savu eh, budžetu un saviem darbiniekiem. Iespējams, eh, taču to darbu varētu veikt arī esošajās e, ES pārstāvniecības ārzemēs. E, ir 119 šādas delegācijas, un e, tajā laikā, kad ES tiek iznoti taupības pasākumi, kādēļ mēs radam jaunas iestādes. Viena lieta, kurai es piekrītu, ka augsts, ja cilvēktiesību pārstāvs tiktu nozīmēts, tam vajadzētu būt profesionālām kvalifikācijām, personīgi pieredzi Eh, cilvēktiesību jomā tam vajadzētu būt eh, ar ticamību, eh, autoritāti, taču Barnes Aštons gadījumā visi šie kriteriji nav tikuši, diemžēl, ievērot. Paldies, Senklērs kundzei. Tagad vārds uz pusotru minūtu Kukan kungam. Paldies! Vispirms es vēlētos sirsnīgi apsveikt referentu par lielisku paveikto darbu strādājot pie šī ziņojuma. Eiropas parlamentam ar šīm diskusijām ir iespēja ietekmēt eh, to, kā eh, tiek uh, iecelts īpašais pārstāvs cilvēktiesību jautājumos. Cilvēktiesību jautājums ir viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā parlamentā, tāpēc arī eh, mēs eh, sniedzam vairākus ieteikumus padomē, un es tik tiešām eh, ceru, ka tā, tie tiks ņemti vērā. Vispirms jau tas, ka jaunajam īpašajam pārstāvim ir nepieciešams fleksibls, neatkarīgs mandāts, lai viņš varētu rīkoties ātri un efektīgi. Viņam būtu jānodrošina tas, lai Eiropas Savienības rīcība būtu efektīvāka un atklātāka cilvēktiesību jautājumos. Eiropas Savienības īpašajām pārstāvim būs jānodrošina arī konsekvence, um, nodrošinot to, ka cilvēktiesību jautājumi tiek ņemt vērā daudzās politikas jomās. Šis īpašais pārstāvs būs tas, ar kur vedīs sarunas starptautisko organizāciju pārstāvi un trešo valstu pārstāvji. Tāpēc viņam būtu jāsadarbojas ar ANO un attiecīgajām reģionālām organizācijām. Un visbeidzot, es, es vēlētos uzsvērt to, ka Eiropas parlaments ar prieku spēlēs savu lomu eh, šī cilvēka iecenš, iecelšanas procedūrā, jo īpaši, kas attiecas uz kandidātu uzklausīšanu, kā arī uz šī mandāta uzraudzīšanu turpmāk. Paldies! Tagad vārds nākamajai runātājai Senišīnas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Neskatoties uz mūsu pūliņiem un augstās pārstāvs pūliņiem, par kuriem esam pateicīgi, joprojām pastāv plaisa starp cilvēktiesību formālu atzīšanu un to efektīvo īstenošanu. Havit kungā nesenajā ziņojumā mēs uzsveram, ka Eiropas politikā cilvēktiesību jomā ir jābūt ne tikai konsekventai, bet arī jārāda paraugs citām valstīm reģioniem. Tādēļ īpašā pārstāv nozīmēšana cilvēktiesību jomā eh, palīdzēs eh, eh, demokrātiju un cilvēktiesības un brīvības īstenot pasaulē personai, kas tiks iečai tajā amatā, jāatspoguļo mūsu eh, politikai, jācīnās pret eh, nāvs sodu, pret eh, sieviešu diskrimināciju, bērnu, LGBT piederīgo, jācīnās par izteiksmes brīvību internetā, jāuztur dialogs, cilvēktiesību dialogs ar trešām valstīm. Ņemot vērā cilvēktiesību pieaugušo lomu biznesa jomā, esmu pār uh, Eh, eh, papildinājumu, ka eh, augstā pārstāvā arī darbotos tomēr cilvēktiesību jomā, lai panāktu ANO biznesa vadlīnijās cilvēktiesību aspektu iekļaušanu. Un lai Eh, arī notiek sadarbība ar reģionālām organizācijām, NVO, pilsoniskām platformām, organizācijām un ekspertiem, lai šī amatpersona varētu pildīt savus uzdevumus iespējami efektīvāk. Eh, te jāsņem elastīgs, skaidrs mandāts un pietiekoši finansējums. Lielā mērā šīs personas darbs būs atkarīgs no eh, viņas, darba rezultāti būs atkarīgi no viņas personības pašas Šim cilvēkam vajadzētu būt speciālistam cilvēku eh, humanitāro tiesību jomā un starptautisko tiesību jomā. Paldies! Paldies, vārds Lohbīlērs kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējam augstās pārstāvs kundze. Eiropas Savienība ir uh, reģions, kas visā pasaulē aktīvi cīnās par uh, cilvēktiesībām. Un ir ļoti labi, ka mums drīz būs uh, Eiropas Savienības īpašais pārstāvis jaut, cilvēktiesību jautājumos, kas atbalstīs šo darbu. Tas nebūs viegls uzdevums, ne divpusēji, ne daudzpusēji. Ieņemt noteikti nostāju un uh, mēģināt uh, cīnīties pret mēģinājumiem uh, neievērot uh, cilvēku tiesības un darīt to proaktīvi. Uh, Mums ir ļoti labs ieteikums, eh, referenta ieteikums. Eh, tur ir eh, attēloti daudzi uzdevumi, kas būs īpašiem pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, lai arī institūcijās varētu veidot labāku cilvēktiesību politiku. Es varu apliecināt, ka mēs cilvēktiesību apakškomitejā vislabākajā nozīmē atbalstīsim viņa darbu. Paredzētajā mandātā ir paredzēts, ka īpašas pārstāvis cilvēktiesību jautājumos eh, parlaments eh, var aktīvi rīkoties. Gribētu teikt, lai to vajadzētu ļoti eh, daudz konkrētāk noformulēt, kā pārstāvis regulāri sniedz informāciju Eiropas parlamentam un lai notiek diskusija par šiem jautājumiem parlamentā. Tas man un arī maniem kolēģiem šķiet īpaši svarīgs jautājums. Uh, Un es jums augstās pārstāvs kundze vēlu labu veiksmi izvēloties īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos. Mums ir vajadzīga kvalificēta persona ar spēju aizraut cilvēkus, kas vienlaikus arī ar lielu pacietību cīnītos par cilvēktiesību visā pasaulē. Paldies, Lāk Bīlērs kundzei. Tagad vārds Vandālēn kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšētētāji. Eiropas Savienības īpašais pārstāvis cilvēku tiesību jautājumos, un tā iecelšana tas sniedz ļoti labu iespēju daudz vairāk uzmanības veltīt cilvēktiesību jautājumiem, bet, protams, tas viss šodien pakļauts spiedienam. Daudzās valstīs uh, netiek ievērotas cilvēktiesības. Indonēzijā ļoti daudz, ko nosaka radikālie musulmaņi, kas uzbrūk kristiešiem. Ziemē Nigērijā notiek uzbrukumi, ir sektu darbības, ir uzbrukumi baznīcām, ir ļoti daudz arī citu piemēru, kas par to liecina. Reliģija brīvība ir ļoti svarīgs jautājums un arī viens no kompetenču lokiem. Ir runa par to, ka cilvēktiesību jautājumi ir jāuztver ļoti nopietni, tiepaši attiecībās starp Eiropas Savienību un uh, pārējām valstīm. T tam konkrēti jāizpaužas arī mūsu tirniecības noliekumos ir 40 miljoni vergu citās valstīs, un mēs, eh, piemēram, Rindie noslēdzām uh, eh, tirniecības noliegumus, bet to nedrīkstētu darīt. Merci, madam. Paldies vārds nākamajam runātājam Grība kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas debatas nav uh, kāda konkrēta cilvēka ideja. Nē, runa ir par debatēm, kas attiec uz uh, ieteikumiem, kurus mēs iesniedzam padomē saskaņā ar 27. pantu Eiro... līgumā par Eiropas Savienības darbību un tāpat arī uh, 33. panta, kas paredz īpašā pārstāvja iecelšanu. Tāpat Šīs debats izriet no starpinstitucionālās vienošanās. Tā piemēram 2011. gada decembra debatēm par mūsu pieeju cilvēka tiesību un demokrātijas jautājumiem. Šīs debats izriet no mūsu diskusijām arī pēc Arābu pavasara. Eiropas Savienības īpašā pārstāva cilvēktiesību jautājumos um, mandātam būtu jānodrošina konsekvenci mūsu politikā. Tā mums joprojām pietrūkst. Mums ir nepieciešama piemērota procedūra attiecībā uz mandātu noteikšanu un tāpat šī pārstāvja izraudzīšana, iecāšana. Šim pārstāvim būtu jāvada arī vairākas augsta līmeņa sanāksmes. Viņam būtu jābūt tam, kas ved sarunas ar trešajām valstīm un dažādām reģionālajām organizācijām. Nākotnes Eiropas Savienības īpašajiem pārstāvjiem cilvēktiesību jautājumos ir jābūt cilvēkam ar pieredzi cilvēktiesību jautājumos, tāpat arī ar pieredzi eh, starptautiskā organizācija eh, darbā jo tikai šāds cilvēks varēs nodrošināt pareizi nostāju Eiropas Savienībai sarunās ar mūsu partneriem. Paldies! Tagad vārds Leitfrīd kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Augstā pārstāvs kundze. Manuprāt, var runāt par un diskutēt par Eiropas eh, ārlietu politiku un var ieņemt dažādas nostājus. Bet var arī teikt, ka viena lieta Eiropas Savienība savā ārpolitikā jau ir uh, Uh, darījusi lieliski, proti tā ir iestājusies par cilvēktiesībām visā pasaulē. Es domāju, ka tas ir tāds kā simbols, kā Eiropas Savienē pirmo reizi ieceļ īpašu pārstāvi, kas strādā pie noteikta jautājumu loka, kas būs atbildīgs tieši par šo tematu. Nav runa par to, kā tas darbosies, bet uh, runa ir arī par signālu uz ārpusi šajā jautājumā. Es domāju, tā ir tas ļoti labs signāls ir jādiskutē par to, kas, eh, ko darīs ausies pārstāvis, ko tas drīkst darīt, kas viņam ir jāparot darīt. Bet es domāju, ka ir svarīgi, ka mandātam jābūt pēc iespējas plašam. Tas nedrīkst būt ierobežots. Runa nav tikai par jautājumiem, kas eh, katram nāk prātā, runāja par cilvēktiesībām, bet lai pārstāvjiem būtu tiesības, brīvība, pašam lēmt, kādiem tematiem eh, viņš pievērsies galveno uzmanību. Es padomāju, ka to varētu divi ar pus gadi būtu labs eh, laiks, bet eh, varbūt arī vēl tā kā sasaukuma laiks, lai būtu vēl vairāk laika pievērst uzmanību šiem jautājumiem. Protams, arī ir vajadzīgi pietiekami resursi, pietiekami līdzekļi. Arī par to ir jāparūpējas. Svarīgi ir arī tas, ka ir eh, šiem pārstāvjiem būtu pienākums ziņot Eiropas parlamentam par situāciju un tieši pienākums, jo mums būs jākontrolē, kas notiek. Man īpaši svarīgi liekas, un eh, tūlīt beigšu arī savu stāšanos, ka nav runa tikai par plašu jautājumu loku, bet, piemēram, varētu arī kontrolēt, ko Eiropas uzņēmumi dara ārpus Eiropas Savienības. Cilvēki tiesību jautājumos un sociālajos jautājumos, es domāju, tas arī būtu interesants jautājums. Uh, gribētu arī kolēģim Dārmotam eh, teikt eh, kaut ko, bet viņš ir laikam aizgājis jau projām, tādēļ es tagad beigšu runāt. Paldies. Paldies, Laiktfrīd kungam. Vārds Migāļs kungam uz vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Cilvēktiesību aizstāvībai būtu jābūt mūsu darba pamatam, jo tas ir mūsu uzdevums aizsargāt cilvēku tiesības Eiropas Savienībā un arī visās tajās valstīs, ar kurām mēs sadarbojamies un tādējādi varam ietekmēt iekšpolitisko situāciju. Es esmu pār šo ziņojumu, lai gan tajā ir dažas lietas, kas man arī satrauc. Tā piemēram, kas attiecas uz uh, seksuālo brīvību, kas uh, tiek sajaukt ar citiem brīvības jautājumiem. Uh, bet es eh, tomēr uzskatu, ka mums būtu jāatbalsta šis ziņojums. Varētu vēl strīdēties par dažiem finansiāliem aspektiem, bet kopumā būtu jāatbalsta šis jautājums, jo es domāju, ka cilvēktiesības ir jautājums, kas noteikti ir pelnījis atbalstu. Paldies! Tagad vārds Jēgas kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Eštons kundze, gribētu sirsnie pateikties referentam par ārkārtīgi labo ziņojumu. Cilvēktiesību ievērošanai ir jāatspoguļojas visos Eiropas Savienības politikas jomās. It īpaši ļoti jūtīgajā jautājumā, šajā jūtīgajā jautājumā nedrīkstētu attiekties no tā, ka gan Eiropas Savienības institūcijas, gan arī dalību valstis runātu vienā valodā, vienā balsī un uh, īstenotu atbildīgu un saskaņotu pieeju Šī iemesla dēļ mēs jau ilgāku laiku prasām, lai būtu iedibināts Eiropas Savienības īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos amats. Īpašais pārstāvis tam nevajadzētu strādāt, būt piesaistītam šauram jautājumu lokam, bet vajadzētu īstenot plašu pieju, kā atbalstīt cilvēku tiesības, demokrātisku izaugsmi un tiesiskas valsts atbalstu. Šī visaptverošai pieejai tā ir jānodrošina sadarbībā starp īpašo pārstāvi un uh, citām organizācijām. Tas būs atkarīgs no sadarbības ar politiski atbildīgām no vienas puses, bet ir tīpaši ar uh, vietējo reģionālo un uh, valstu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī reģionālajiem un starptautiskajām organizācijām. Tikai aktīvi iesaistot reģionālos un vietējos uh, organizācijas mēs kopā ilgspējīgi varēsim uzlabot cilvēktiesību situāciju pasaulē. Eiropas parlamentam ir jāizpilda tam paredzēto lomu, izvēloties un atbalstot īpašā pārstāvi darbu. Es gaidu tādēļ, ka mūsu eh, īpašais pārstāvis regulāri sniegtu informāciju par savām aktivitātēm. Paldies! Jēglas kundzē, tagad vārds Gomešas kundzē uz divām minūtēm. Paldies, priekšēdētāji. Īpašais pārstāvis vai īpašā pārstāvē, tā jebkurā gadījumā tas nozīmē progresu Eiropas eh, Savienības cilvēktiesību politikā, lai Eiropas Savienība varētu īstenot savus principus. Un ne tikai Eiropas ietvaros, bet uh, vispārīgā nozīmē universāli. Īpašais pārstāvis ir tas, kuram vajadzētu būt gan politiskā pieredzē, bet viņam ir jābūt arī uzticamam, viņam ir jāorientējas cilvēktiesībās starptautiskajā uh, tiesvedībā eh, viņam jābūt arī iespējai, spējai rīkoties strateģiski gudri un uh, visur uh, pasaulē jāstāv tiesaks valsts principi. Eiropas Savienības vārdā ir jārunā un uh, vienmēr, kad tas būs vajadzīgs, uh, būs nepieciešams uh, sadarboties arī ar citām uh, iesaistēm organizācijām šajā jomā. Tas viss ir svarīgi praksē. Uh, Pārstāvjiem vajadzēja būt eh, personai, kas bez jebkādām bailēm var eh, runāt droši un atklāti par cilvēktiesību jautājumiem gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan arī ārpusē. Mēs vēlamies patiesu godīgu dialogu, strateģisku un godīgu dialogu. Finansiālais atbalsts, eh, tam ir jābūt nodrošinātam un nedrīkstētu būt tā, ka tiek atbalstīta režīma ar finanšu līdzekļiem no Eiropas Savienības, tāda režīma, kas mīd kājām cilvēktiesības. Mums visur ir jāraugās, lai notiktu atbilstoši demokrātiskas reformas. Tas ir arī īpašā pārstāvja uzdevums augstās pārstāvis vadībā. Tādēļ mums dalību valstīs ir jāveic sagatavošanās darbs, mums ir jādara viss, lai sadarbotos arī ar pilsonisko sabiedrību. Ir eh, pilnībā jānodrošina sadarbība starp eh, īpašo pārstāvi un citām iesaistēm pusēm šajās jautājumos. Es ceru, ka mēs izvairīsimies ļoti labu pārstāvi. Pilnīgi jums uzticos augstās pārstāvs kundze. Vārds Gāls kundzei uz pusotru minūti. Es uzskatu par lielu rezultātu sasniegumu, ka beidzot Eiropas Savienība ir uh, gatava nozīmot uh, e, īpašā pārstāvjotiesību jomā uh, amatpildītāji, uh, kas tad kļūs par nopietnu institūciju. Un uh, Eiropas Savienība sen jau bija nobriedusi uh, šādam solim, un uh, parlaments gadiem ilgi par to ir cīnījies. Uh, un patreizējā Eiropas eh, parlamenta eh, Eiropas komisijas priešlikumā ir eh, paredzēts arī parlamentu turpmāk iesaistīt ļoti intensīvi šajā darbā. Tieši to mēs arī vēlamies. Mēs vēlamies, lai pārstāvs darbotos efektīgi. Un pārstāvjiem ir jāsņem viss nepieciešamie instrumenti, lai eh, šo darbu tiešām efektīvi veiktu. Tam ir regulāri jāatskaits par savu darbu Eiropas parlamentam. Eiropas uh, padomes uh, cilvēktiesību darbā šis amats būs ar īpašu izcelt nozīmi. Paldies tagad Kopas kungam vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Cilvēktiesība aizsardzība ir Eiropas Savienības eh, kodols un tas vēlreiz pierādās ar šī Eiropas Savienības īpašā pārstāv cilvēktiesību jautājumos iecelšanu. Šobrīd pasaulē notiek pārmaiņas, un runa ir par pasauli, ar kur mēs vēlamies uzturēt labas attiecības. Tāpēc ir jānodrošina tas, lai tiktu ievērots cilvēktiesības, brīvība, taisnīgums, tā tālāk un tā joprojām. Šī īpašā pārstāvja iecelšana ļaus padarīt efektīvākus pasākums ārpolitikas jomā, jo īpašais pārstāvis ātri un efektīvi varēs reaģēt uz notiekošo. Viņam būs jāpiešķir skaidrs mandāts, lai nebūtu neskaidrību starp dažādajām darbības jomām, kāds ir institūcijām. Arī šis mandāts būtu jāpagarina, ņemot eh, vērā to, ja sākot no tā brīža, kad būs pierādījies tas, eh, ka šis īpašais pārstāvs izpild savus pienākums. Viņam būs jābūt arī efektīvam sarunvedējam ar visām organizācijām. Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājiem Kačmarekungam. Paldies, priekšsēdētāji! Līgums dod mums juridisko pamatu, lai iecērt, ieceltu Eiropas Pavienības īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos. Līgumā ir teikts, ka ir iespējams iecelt šādu īpašo pārstāvu, kuram tiek piešķirts īpašs manāts noteiktā jomā. Eiropas parlaments vienmēr ir bijis par šīs iespējas izmantošanu. Mēs vairāk kārt esam aicinājuši par īpašu pārstāvu aicinājuši uz īpašu pārstāvju nozīmēšanu, kas attiecīgi eh, strādātu pie cilvēktiesību jautājumiem un ziņot par cilvēktiesību situāciju pasaulē. Tāpēc mēs atbalstām šo ieteikumu padomē par īpašā pārstāvja iecelšanu. Ieteikumu, kur sagatavoja Sala Franks kungs, mēs esam par šo pieeju jau ilgāku laiku. Paldies, un tagad vārds Svensson kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Es priecājos par to, ka ir paredzēts izvirzīt uh, īpašu pārstāvu cilvēktiesību jautājumos. Vēlos norādīt arī, ka būtu nepieciešams, lai šāds pārstāvis būtu arī nacionālā līmenī. Tas ļaut mums pierādīt to, ka mēs īpašu akcentu uh, liekam uz cilvēktiesību jautājumiem un demokratizāciju. Runa ir par daudzpartiju sistēmu, un ir skaidrs, ka šim īpašajam pārstāvim būs eh, diezgan smags uzdevums, tas ir jāatzīst. Un mēs ceram, ka īpašiem pārstāvim izdosies mainīt situāciju daudzās valstīs, ja runa ir par ļoti grūtu uzdevumu, jo īpaši sadarb, darbojoties ar tādām valstīm kā Ķīna un citām. Runājot par cilvēktiesībām, nevajadzētu piemirst arī par individu tiesībām. mums parlamentā būtu jāaizstāv cilvēktiesības visos iespējamos veidos. Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam pusotru minūti. Mičel kungs, eh, priekšsēdus kundz, eh, vēlas vispirms pateikties Parnasē Aštonai par viņas attieksmi pret eh, pret uh, jā, parlamenta deputātiem, un eh, man jāsaka, ka es nepiekrītu tiem kolēģiem, kas pauda, ka augstai cilvēktiesību pārstāvjiem jābūt juristam. Nē, šim cilvēkam būs daudz padomnieku, es vēlos cilvēku, kas ir ar tīru sirdi, kas ir objektīvs, kas ir drosmīgs, uh, spriedumspējīgs, enerģisks un kurš nav politiski korekts cilvēks, kas iestāsies par patiesību. Cilvēktiesības ir nedalāmas, un tās, to pamats nav tikai e, likumi. Runājot par dzimumu līdztiesību, ir e, sacīts, ka tā ir jābūt visai e, ES politikas daļai, taču pasaules iedzīvotāji vidū trūkst 100 miljonu sieviešu. E, viņas ir nogalināts tādēļ, ka tās ir sievietes. E, tās ir e, abortētas vai citādi nogalināts. Es nedzirdēju nevienu šajā parlamentā par to runājumu, un es par to esmu diezgan šokēts. Varbūt kāds būtu pietiekuši drosmīgs, lai nāktu šeit uz mūsu parlamentu objektīvā tiešā, godīgā veidā un kas iestāsīs par cilvēktiesībām visam vienlīdzīgi, jo tās ir nedalāms eh, un nevis eh, nedrīkst būt eh, iekrāsots ar mūsu aizspriedumiem. Paldies, Mičā kungs, vārds Nedelčevs kundzei pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundzei, paldies, Aštāns kundzei. Es vispirms vēlētos um, uzsver to, cik lielisku darbu paveicis mūsu kolēģis Sala Frankskungs. Uh, Eiropas Savienības īpašā pārstāve cilvēktiesību jautājumos iecelšanu un tāpat uh, darbību saskaņā ar attiecīgajiem pantiem uh, Eiropas mūsu līgumā ir solis virzienā aizsargājot, Eiropas, e, aizsargājot cilvēku tiesības. Ar šo ziņojumu Eiropas parlaments izmantos iespēju uh, teikt savu vārdu par īpašā pārstāvja aktivitātēm un arī teikt savu vārdu par daļu no politikas, kur Eiropas Savienība īsteno. Es ceru, ka Eiropas parlamenta loma tiks nostiprināta arī nākotnē. Bet svarīgi ir nevis šī uh, amata eh, izveidošana kā tāda, bet gan uh, daudz svarīgāks ir šis te politiskais signāls, kas tiks nosūtīts trešajām valstīm. Uh, jo no vienas puses tas nozīmēs Eiropas Savienības apņemšanos aizsargāt cilvēktiesības, eh, tāpat arī tas nozīmēs dalītu atbildību gan no Eiropas Savienības puses, gan arī no citu valstu puses, un kopējā eh, ārējā un drošības politika arī kļūs eh, konsekventāk un pārskatāmāk, tāpat arī Eiropas Savienības loma tiks konsolidēta. Un noslēgumā es vēlētos uzsvērt to, ka šim amatam nevajadzētu būt gluži vienkārši goda postenim vai eh, tukšai čaulai, bet tai būtu jānodrošina tas, ka visu cilvēku tiesības tiek aizsargāts un arī brīvība un eh, cilvēktiesības tiek nodrošināts. Paldies, paldies Nedēčevs kundzei un tagad vārds Jakolino kungam uz pusotru minūti minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Aštēns kundze. Viena lieta ir eh, skaidra, proti šī iecelšana īpašiem pārstāvjiem ir ārkārtīgi būtisks jautājums Eiropas Savienībai, jo tādā veidā Eiropas Savienība varēs vēl konkrētāk strādāt, vēl vairāk eh, pie tā strādā visā pasaulē, tā strādās eh, pie tā, lai aizsargās visvājākos Tādēļ mums ir vajadzīgs īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos. Tas ir ar ļoti lielu nozīmi. Es sirsnieks veicu kolēģi Sara Franku par veikto darbu. Šim darbam būs vajadzīga sadarbība, atbildība, būs nepieciešams, lai dalību valstis, kas uh, konkrēti īsteno šīs, uh, šos uzdevumus, rīkoto saskaņoti. Ir arī nepieciešams, lai attiecībā pret trešajām valstīm būtu saskaņota nostāja. Uh, Tas ir mūsu interesēs, jo arī citās Eiropas valstīs arī mēs vēlamies uh, ārpus Eiropas Savienības ietvariem uh, aizstāvēt cilvēktiesības. Šodien vēl ir ļoti daudzas problēmas, kas nav atrisinātas par cilvēktiesību jautājumiem. Bieži vien šīs problēmas arī nevar atrisināt, jo šais jautājums ir iesaistīts ārkārtīgi dažādas intereses. Mēs prasām, lai tiktu izrādīts respekts pret cilvēktiesībām. Tas ir tiesības, kas ir saistītas ar cilvēku, ko katrs cilvēks var īstenot. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāizpilda sava loma un uh, tā ir jāizpilda divas prasības. Šīm īpašajiem pārstāvjiem ir jābūt personai, kas spēj vadot un kas ir drosmīga, lai tā patiešām tiktu galā šiem uzdevumiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Cilvēktiesību aizsardzība un nodrošināšana ir pamats, lai demokrātija varētu pienācīgi darboties, lai varētu nodrošināt sociālo mieru un lai varētu nodrošināt arī starptautiskās attiecības. Tāpēc tas ir galvenais pamats arī Eiropas Savienībai. Politiskais dialogs. Tirzniecības nolīgumi, kuros tiek, iekļaut arī tiek iekļauts arī cilvēktiesību klauzulas, liecina par to, ka ar šādiem instrumentiem vien nepietiek. Tāpēc es priecājos par to, ka ir paredzēts iecelt Eiropas Savienības īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos, un es atbalstu šo ieteikumu padomē. Es domāju, ka tas mums ļaus īstenot konsekventāku politiku. Šī pārstāve, jeb pārstāvis Viņam būs jādarbojas neatkarīgi, bet vienlaikus um, Jāveicina arī sadarbība ar pilsonisko sa sabiedrību, ar reģionālajām organizācijām. Šim īpašajam pārstāvim būs eh, jāveic arī analīze, padziļināta analīze attiecībā uz dažādām valstīm, un tā balstīsies uz reālo situāciju, kāda ir šajās valstīs. Šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka cilvēktiesība aizsardzība ir absolūti nepieciešama, tā piemēram Arābu valstīs. Valstīs, kurš šobrīd cieš eh, no cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, tiek vajāti kristieši, un es domāju, ka šobrīd ir pienācis brīdis, lai mēs nāktu klajā ar atbildes reakciju un atrisinātu šo jautājumu, ieceļot šādu īpašo pārstāvu. Paldies! Paldies, es tagad dodu vārdu Paldies, priekšsēdētāji! Mums apakš, cilvēktiesību apakškomitejā brīžiem bija tā, ka beigās AFET komitejā varējām iepazīstināt ar problēmu, piemēram, visu, kas saistās ar Ķīnu un sadarbību ekonomikas jomā. Un jautājums vienmēr bija, kāpēc mums ir īpašā apakškomiteja, ja mēs runājam par to uh, komitejā, bet tas nebija mūsu nolūks panākt, lai cilvēktiesības vienkārši tiktu nostumtas kaut kur stūrī. Gluži otrādi, cilvēku tiesības ir pelnījušas ļoti īpašu uzmanību, un tās ir jāuzrauga, un par tām ir jādiskutē. Es esmu ļoti apmierināta ar to, ka jūs, augstās pārstāvs kundze, esat paziņojis, ka vēlaties sadarbību jo tas arī veicinās eh, problēmas risināšanu. Lūēna kungs, lūdzu. Eh, Priekšādātājs kundze, cilvēktiesības nekad nav bijušas tik svarīgas kā šobrīd un nav izraisījuši tik daudz valdību krišanu kā pašlaik notikumi Ziemeļāfrikā, Arābu valstīs. Uh, to apliecina. Un Eiropas Savienībai vajadzētu pārdomāt, vai tās reakcija ir pareiza, jo tuvajos austrumos un Āfrikā valstis gaida no mums priekšlikumus risinājumiem, kā tām veidot savas valstis tā, lai cilvēktiesības nebūtu pamestas uh, novārtā, jo par tām pirms arābu pavasara runa minētajās valstīs vispār nebija. Šim pārstāvim vajadzētu plašu mandātu, tam būtu jāsadarbojas gan ar ANO, gan ar nevalstiskām organizācijām un jābūt arī mediātoru funkcijām ar trešām valstīm. Obermaiera kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji! īpašā pārstāvja turpmākie uzdevumi būs ļoti svarīgi, tie sākot no nāvesoda atcelšanu, beidzot ar dzimumu uh, vienlīdzības jautājumiem. Bet ir jākoncentrējas uz galvenajiem jautājumiem. Piemēram, Turcija pati būtu pelnījusi vienu atsevišķu cilvēktiesību pārstāvi. Uh, ņemot vērā lielos cilvēktiesību pārkāpumus, un progress nav līdz šim panākts. Ja mēs gribam tiešām kaut ko panākt, tad ir jākoncentrējas uz galvenajām problēmām, nevis jāsadrumstalojas dažādās eh, akcijās par jebkuru tēmu. Paldies, Bronsa kungs, lūdzu the uh, report refers to freedom of expression including on the internet. Ziņojumā ir runa arī par uh, apziņas brīvību un saistību ar internetu. Um, daudzas dalībvalstis uh, arestē cilvēkus par to, ka viņi pauž brīvi savu viedokli internetā. Uh, Britu valdība šobrīd izstrādā priekšlikumu par datu drošību, kas paredz, ka drošības iestādēm būs pieeja jebkurai informācijai internetā. Un ja cilvēks pat uh, atzīmēs, ka viņš nav apmierināts ar kādas partijas darbu, atķeksējot to kādā tīmekļa vietnē, viņa darba vieta, viņa darba vieta būs apdraudēta. Un jācer, ka visu manis minēto, ka tas nepaliks nemanīts arī jaunajam cilvēktiesību pārstāvim. Um, I come from a country Es esmu no zemes, kurā simtiem tūkstoši cilvēku strādā un dzīvo trešās pasaules valstu apstākļos, kaut arī šī valsts Ungārija nav trešajā pasaulē, bet gan Eiropas Savienībā. Šie cilvēki strādā par apmēram 250 eiro mēnesīs. Viņi strādā dažādās noliktavās, um, uh, veikalos, viņus var atlaist vienā dienā, viņiem nav nekādas juridiskās aizsardzības no darba likuma viedokļa, tāpēc mans jautājums Eštonas kundzei. Un es eh, gribētu, lai viņa uzdod īstu atdo, uzdod, uh, atdod īstu atbildes īstu jautājumu. Vai jūs skatīsieties arī uz cilvēku tiesību pārkāpumiem Eiropas Savienības ietveros, un vai darba tiesības ir cilvēka tiesības, vai cilvēku tiesību pārkāpumi Ungārijā tiks skatīti? Paldies, uh, Morvai kundze, un tagad dosim vārdu Eštāns kundzei. Liels paldies priekšsādātāji, paldies visiem, kas uh, piedalījās debatēs o, un uh, tik dedzīgi aizstāvēja šīs cilvēktiesības. Uh, un es atsaukšos uz Sala Frankas kunga ziņojumu un arī uz savu īpašās pārstāvis mandātu, kas man ir dots. Tas ir ārējais mandāts. Es nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, taču uz tiem, kurus es nevarēšu atbildēt šeit, es atbildēšu rakstiski. Es ļoti labi apzinos, ka šajās debatēs eh, tika izteikt ļoti daudz priekšlikumi attiecībā uz kandidātu, kļūst, kas kļūst par īpašo pārstāvi. Jā, tiešām mums ir nepieciešams kāds dinamisks, drosmīgs, kas vēlas pārstāvēt pienācīgi šo lomu no Eiropas Savienības puses. Es arī piekrītu, ka ir ļoti daudz jautājumu, ar kuriem būs jātiek galā uh, un kuros ir jāizturās ļoti jūtīgi un saprotoši, un es arī uzstāju uz to, ka kandidāti, ko dalība valstis piedāvā, ir labi, mums ir jāatrod pats labākais. Es jau teicu, ka īpašiem pārstāvjiem būs saistības ar šo parlamentu, tas ir ne tikai nolīgumā, bet arī politiskajā deklarācijā. Šis ir uh, pārstāvis, eh, kam būtu jāiesaistās vairāk, un par to mēs debatēsim vēl. Taču es vēl gribētu pateikt, ka ir nepieciešams atdot pienācīgu godu tām Eiropas Savienības uh, pārstāvniecībām, kas strādā ļoti grūtos apstākļos. Paldies Aištonas kundzei un visbeidzot vērts referentam Salafrankas kundzam, kungam. Eh, Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es vēlētos pateikties tiem kolēģiem, kas strādāja pie šī ziņojuma izstrādāšanas un uh, Uh, arī par tiem, kas izteicās šajās debesēs. Es ar ļoti lielu gandarījumu uzklausīju Eštāns kundzi un viņas apņēmību strādāt, sadarbojoties ar Eiropas parlamentu. Šajā debatē mēs ļoti daudz apspriedām mandātu un tad, kad mēs runājam par demokrātisko klauzulu, kas mūs saista ar dažām trešajām valstīm, tad te ir jāpiemina to, ko teica Mičela kungs. Un e, stāsta, ka tad, kad Aristoteles četrus uh, gadsimtus pirms uh, ļoti sen atpakaļ uh, pastaigājās Uh, ar saviem skolēniem, tad uh, viens no skolniekiem izteica kādu domu, kas Aristotelim nepatika, un tas bija 4 gadsimts pirms Perikla, un uh, tad um, skolnieks viņam atbildēja, tā jau nav mana doma, tā ir Platona doma, bet Aristoteles viņam teica, es esmu liels Platona draugs, taču vēl lielāks patiesības draugs, un mums vajadzētu to ņemt vērā. Uh, Mums ir jāaizstāv cilvēktiesības tādā veidā, ka tās tiktu, uh, netiktu pārkāptas nevienā pasaules reģionā. Paldies, Sala Franks kungs, un tad debats ir beigušās, un mēs balsosim rītā 11.30. Tālāk mēs runāsim par augstās pārstāvis.